Ladies and gentlemen, tie kolēģi. Dāmas un kungi, godātie kolēģi, tagad mēs sākam mūsu ārkārtas kopīgo sanāksmi, un mums šeit piedalīsies arī īpaši viesi šodien. Es runāšu somu valodā, tāpēc varbūt, ka jums vajadzēs tulkojumu uzlikt austiņas. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, milloin on... Dāmas un kungi, dargie kolēģi, man ir tas gods būt līdzpriekšsēdētāju kopā ar manu kolēģi Makalistara kungu ārlietu komitejas vadītā un pirmais jautājums tad apakškomitejā par cilvēktiesībām. Tas ir tas, ko mēs novadam ik gadu. Uh, attiecībā uz Sakarava balvas laureātu. Es aizstāvu Linda Makeivan, kas vada attīstības komiteju Eiro un vada Eiropas parlamenta īpašo delegāciju uz Marakešu, lai apstiprinātu apvienoto nāciju globālo paktu migrācijas jautājumos. Man ir liels prieks, ka es varu sveikt Olega Sensova pārstāvi 18. Uh, gada uh, Sakarava balvas laureātu aizstāvsiet Natālija Kaplāne, bet bija vēl kolēģis, kam vajadzēja ierasties šodien pie mums, bet ņemot vērā reisu un laika apstākļus, nebija iespēja šodien ierasties. Es arī priecājos šeit redzēt divus citus Sakarava balvas kandidātus Cafi kungu, ko pārstāv vecāki un nevalstisko organizāciju, kas palīdz migrantiem vidusjūrā un glābj cilvēku dzīvības. Mēs novadam šo sanāksmi kopā ar atbilstīgām delegācijām, piešķirot Zakarovu balvu Oļegam Sencovam. Vispirms šeit ir delegācija Eiropas Savienības un Ukrainas parlamentārās asociācijas komitejā un priekšsēdētājs Rosati un delegācija Eiropas Savienības un Krievijas parlamentārā sadarbības komitejā Mankaras. Gribētu šeit atkāpties un jums atgādināt par to, ka Eiropas parlaments piešķir Sakaro balvu par domas brīvību jau kurš 88. gada atsevišķām personām vai organizācijām, kas ar savu darbību, domām un liecībām parāda mums, cik svarīgi mums ir valsts demokrātijas dzīvē, lai respektētu un ievērotu cilvēku tiesības un pamatbrīvības. Gadu gaitā šī balva ir kļuvusi par vienu no konkrētākajām izpausmēm mūsu kopīgajā iesaistē attiecībā uz cilvēku tiesību aizsardzību. Un mūsu atbalstu tiem, kas cīnās par brīvību un tiesiskumu katru dienu visā pasaulē. joprojām ir daudzas vietas pasaulē, kur atsevišķas personas un cilvēku grupas turpina cīnīties ikdienas par šīm pamatiesībām, par iespēju būt noteicējiem par savu dzīvi un savu nākotni. Šī nepārtrauktā cīņa parāda, kā spiediens ir cik svarīgs visā šajā uh, ietvarā un cik viegli var pārkāpt šīs tiesības. Grūtos laikos, saskaroties ar vienu krīzi pēc otras, uh, no lielas bēgļu plūsmas līdz terorismam, mēs nedrīkstētu uh, kompromitē cilvēku tiesības, par kurām mēs esam cīnījušies tik pamatīgi, lai nodrošinātu lielāku drošību. Es arī gribētu atgādināt jums par to, ka pirms diviem mēnešiem divi iepriekšējā Sakara balvas eh, laureāte eh, Denis Laurēra 14. gada laureāts un Nadja Murad 16. gada eh, laureāte. Viņa saņēma Nobeļa miera prēmiju. Kā parlamenta priekšsēdētāja Jāni teica, ir liels prieks Eiropas parlamentam redzēt Nobela miera prēmiju, kas ir piešķirta šogad diviem Sakarova balvas laureātiem. Tagad ir pieci Sakarova balvas laureāti, kas pēc tam saņēma arī Nobela miera prēmiju. Es domāju, ka šī parlamenta deputāti mēs varam par to lepoties, un tas darbs, kur veica parlaments pēdējo 20 gažu laikā, uh, attiecībā uz tiem cilvēkiem, kas aizstāv cilvēku tiesības visā pasaulē, tīpaši viņiem, bet nevien tikai arī attīstības valstīs. Dargie kolēģi, šodien mēs esam šeit, lai uzteiktu šī gada Sakra balvas ieguvēju Olegu Sencovu un kopā ar viņu arī visas tās personas, tos cilvēkus, kas cīnās ikdienas savā vietējā sabiedrībā vai arī plašākā mērogā, eh, lai aizstāvētu cilvēktiesības, līdz ar to piešķirot tām universālu vērtību. Pirms 30 gadiem Eiropas parlaments piešķīra Sakarva kungam viņa pirmo balvu, un tagad ņemot vērā vēsturisku sakratību. Es teiktu, ka tagad Sakaro balva par domas brīvību tiks piešķirta vēl vienam disidentam, kas šobrīd ir, eh, tiek turēts eh, cietumā, bet okans demokrātiskā veidā paudis savu viedokli eh, pilnīgi mierīgā un nevardarbīgā veidā. Es tagad dodu vārdu kolēģiem Davidam Makalisara kungam, ārlietu komitejas priekšsēdētājiem. Thank you, Mirja, for your introduction. Paldies arī par šiem ievadvārdiem. Pāris vārdu no manas puses kā ārlietu komitejas vadītājiem. Dargie kolēģi, vispirms gribētu pasvītrot to, cik uh, priecīgs esmu šeit, uh, ka 18. gada Saharova balvas laureāta pārstāve beidzot nonāca šeit. Eh, tā kā ļoti eh, sirsnīgi sveicu Natālijas Kaplānas kundzi. Kaplānas kundzi, jūsu cīņa un Alega uh, eh, Sencova cīņa nav vien tikai jūsu cīņa, bet tā ir visu mūsu kopīga cīņa. Mēs uzskatām, uh, ka jūsu brālēns ir politisks ieslodzītājs Ukrainā un tieši tāpēc galu galā viņš tika izvirsīts kā 18. gada laureāts. Visi šeit klātesošie zina par ļoti skumjo likteni jūsu brālēnam, ka viņš bija notiesāts uz 20 gadiem cietumā un tika aizsūtīts Sibīriju ļoti lielas drošības cietumā tūkstošiem kilometru no mājām Un šī gada maijā Oleks Sensovs, viņam bija 145 dienu ilgs bada streiks, kurā viņš lūdza, lai atbrīvotu visus Ukrainas politiskos ieslodzītos e, Krievijā. Viņam nācās pārtraukt uh, savu bada streiku oktobrī, ņemot vērā viņa uh, veselības stāvokli un arī to, ka bija uh, draudi, ka viņu piespiedu kārtā varētu arī um, ēdināt. Un varbūt jūs zināt, ka Eiropas parlaments pieņem rezolūciju šī gada jūnijā. Uh, uzstājot uz tūlītēju un beznosacījumu atbrīvojumu Algam Sencam un arī visiem citiem, kas nelegāli ir aizturēti Krievijā, Ukrainas pilsoņi, kas aizturēti Krievijā. Daudz cilvēku tiesību grupas un personības uh, aicina um, uz viņu atbrīvošanu arī e, slavenas personas, arī no uh, kino pasaules ir vērsušies pie Krievijas prezidenta, bet šobrīd tas, un es redzu, Kaplāns kundze, es ceru, ka jūs varēsiet mums sniegt aktuālu informāciju vispirms par veselību un vispārējo stāvoklis un cavakungam, un vēlreiz mēs visi esam ļoti pagodināti, ka jūs šeit ieradāties, un tagad bez liekas kavēšanās dodu jums vārdu. Thank you. Spasība balšoja za. Lielas paldies par šo uzaicinājumu. Paldies gan no manis personīgi, gan arī no Oļega, jo es šeit viņu pārstāvu. Diemžēl, protams, šī balva neaizstāja brīvību, un brīvība, protams, būs dārgāka nekā visas balvas pasaulē. Oleks šobrīd uh, E, pārtraukt šo bada streiku. Diemžēl tas viss nav bez sakām. Viņa veselībai, diemžēl, viņa aknas, nieres un sirds cieš no tā. Okay, continue. um. Micro... Izskatās, ka mums varētu būt problēma ar mikrofonu, ar pārslēgšanu. Jā, Kremļa pirksts izskanēja komentārs. Tagad es jūs dzirdu. Sakalstars kungs, atkal nedzirdu. Varbūt, ja mikrofonu varat pavirzīt tālāk. Okay. Uh, Aliek, выходит из... Oleks pārtrauc badastreiku, bet, diemžēl, viņš pilnībā nav atvesaļojies, un ārsti joprojām nevar pateikt, vai viņš varēs atvesaļoties vairāk vai mazāk vispār atgriezt savu veselības stāvokli. Ir jāsaprot, ka Oleks ir Artekā, tā ir Krievijas. Arteka, Jamalā, Labutnangi, e, tā ir klasiski, tie ir ziemeļi, baltie e, lāči, tundra, brieži, tas viss tur arī ziemeļa blāzma. Un dienvidu cilvēks tiek aizsūtīts uz turieni, kurš visu mūžu bija nodzīvojis Krimā. Ievēroju tas, ka šādā klimatā pat vietējie cilvēki e, hroniski cieš gan viņu plaušas, gan sirds Oleks jau pirmajā mēnesī sāka zaudēt matus un zobus, un, protams, ka Bats vēl pasliktināja šo ļoti slikto veselības stāvokli, kas bija jau tāpat, bet Oleks nepadevās, un tas pārsteidz mani un droši vien nevien tikai mani e, ļoti spēcīgi. Šobrīd viņš ļoti aktīvi strādā, viņš filmē, lai cik tas paradoxāli arī neizklausītos, viņš uh, filmu, uh, e, namerā, kas pēc viņa Uh, lugas tiek uzņemta, kas tiek uzrakstīta vēl pirms viņa aresta uh, kopā ar uh, režisoru Aktebu Silta Blaivu, kurš bēga no Krimas, kas arī sauc viņu par savu Krimas brāli. Oleks, protams, ka filmē tikai sarakstoties, tad viņš uh, saka, ko viņš redz, viņam atsūta kāstinga bildes, aktieri tiek izvēlēti un viņš turpina strādāt par spīti visam. Viņš turpina cīnīties par spīti visam. Uh, Un, lai gan viņš jau ir ieslodzīts piekto gadu, viņa situācija, viņa uh, arī apstākļi kļūst ar vien sliktāki ar katru reizi. Viņš tomēr pat spēja atbalstīt tos cilvēkus, kuri vēl ir brīvībā un kuriem samērā vēl viss labi. Jā, Oļegs ir varonis un neaizmirsīsim, ka īstenībā viņš ir vienkārši cilvēks. Un viņam nepatīk, ka pret viņu ir tāda attieksme kā pret varoni. Paldies jums par šo balvu no Oļega. Thank you, Ms. Kaplan. Paldies, Kaplanes kundze. Tagad es gribētu dot vārdu dažiem no mūsu kolēģiem, kuri ir ļoti iesaistīti jautājumos saistībā ar Ukrainu un Austrumu partnerību. Vispirms gribu dot vārdu Rosātī kungam, kurš vada delegāciju Eiropas Savienības uh, Ukrainas parlamentārā komiteja. Paldies, priekšsētā kungs, Kaplānas kundze. Uh, laipni aicināti Eiropas parlamentā. Šogad Saharova balva ir piešķirta Olegam Sencovam, personai, tātad kurš ar savu apņēmību palikt brīvam par spīti nelikumīgai e, tiesas prāvai un ļoti nehumāniem ieslodzīšanas apstākļiem. E, viņš iemieso brīvību un cīņu pret Krievijas apspiešanu. Uh, Viņš ir varonis, kā jūs ļoti pareizi to dzīmējat, viņš ir varonis mums visiem. Un es gribētu pateikties visiem saviem kolēģiem, kur ir atbalstījuši eh, viņa izvirzīšanu Zakarova balvai. Kā jūs ievērojat priekšsēdētāju kungs balva cīņa par to, lai atbrīvotu Olegu Sensovu un arī citus ieslodzītos, ko nelegāli tur cietumā Krievijas federācija uh, Uh, nu, nav jau jautājums, ka Eiropas parlaments sāk cīnīties par to tikai šodien. Mēs pēdējo vairāk gadu garumā jau aktīvi darbojamies kopš Krimas nelegālās aneksijas. Uh, 14. Um, gada februārī parlaments ir pieņems virkni rezolūciju, ar ko parlaments nosoda šos naidīgos agresīvos aktus un prasa, lai politiski ieslodzītie tiktu atbrīvoti no Krievijas cietumiem. Eiropas parlaments ir nemitīgi pievērsis uh, plašas pasaules uzmanību attiecībā uz lietām visiem tiem, tā kā viņi uzdrīkstās nepiekrist šai brutālai aneksijai. Viņi ir ieslodzīti cietumos un viņi ir bijuši uh, Krievijas tiesprieši, lai gan visi viņi ir Ukrainas pilsoņi. Mēs esam pauduši pozīciju jau ar vairākām rezolūcijām, kuras ir atbalstījis lielais vairums no dažādu partiju pārstāvjiem šajā parlamentā, un to es gribētu ļoti spēcīgi pasvītrot, ir ļoti liela mēra vairākums, plašs vairākums, kas konsekventi ir atbalstījis mūsu aicinājumu pēc to, lai atbrīvotu Olegu Sencovu, lai Krievijas iestādes viņu atbrīvotu, un var jūs pārliecināt par to, ka mēs esam gatavi minēt šo jautājumu katrā reizē mūsu darbībās, un arī mēs mūsu delegācijām Eiropas parlamenta delegācijā Ukraina arī mēs ļoti aktīvi darbojamies, mēģinot runāt ar mūsu Ukrainas draugiem un kolēģiem par veidiem un līdzekļiem, kādā veidā mēs varētu panākt šo mērķi. Pro, lai Aleks, Aleks Censovs un arī visi citi viņa kolēģi, lai tiktu atbrīvoti. Tikai pēdējo divu nedēļu laikā, diemžēl, mēs redzējām vēl vienu pierādījumu tam, ka Kremlis ciniskā veidā izmantoja uh, Eh, politiski virzītu justīciju 24 Ukrainas um, jūrnieki tiek arestēti, un tagad visi viņi tiek uh, pirms ieslodzījuma centrā turēti Maskavā. Tas ir vēl viens piemērs par šo agresīvo politiku no Krievijas federācijas puses, kas nevilcinās, lai pārkāptu starptautiskās tiesības tā, lai varētu panākt savus politiskos mērķus. Šonedēļ Mēs grasamies piešķirt šo balvu Olegam Sensavam, protams, pirmkārt tāpēc, lai uzteiktu viņu un viņa drosmi. Viņš ir kļuvis par iedvesmas avotu, es domāju, visiem cilvēkiem, kuri saskaras ar opresiju, ar apspiešanu visā pasaulē, bet papildus tam mēs vēlamies arī izmantot šo iespēju, lai palinātu mūsu spiedienu uz Kremli un lai ļoti skaidri uh, un nepārprotami teiktu, ka mēs neticam Kremļa propagandai un ka mēs zinām patieso lietu stāvokli Krievijā un Ukrainā. Tas ir arī mūsu veids, kā mēs varam raidīt signālu katram Ukrainas ieslodzītiem, kas sēž Krievijas cietumā, ka vienkārši tikai, ja viņi atsakās pieņemt Krievijas okupāciju, ka mēs viņus neaizmirstam šeit parlamentā un ka mēs izmantojam katru iespēju, lai uh, izteiktos par un virzītu uz viņu atbrīvošanu. Gribētu lūgt Kaplānas kundze nodot mūsu labākos vēlējumus Oļegam Senčovam un arī mūsu cieņas apliecinājumu. Paldies! Arī Rosāti un tālāk. Eiropa Eiropas Savienības Krievijas parlamentārās sadarbības komitejas puses. Jākajātie. Priekšstādātāji. Kaplāns kundze. Jūs izteicāties gan um, tā emocionāli, gan, gan lakoniski. Jūs uh, aprakstījāt problēmu, gan faktiskā uh, viedokļa, gan arī aprakstījāt šo cilvēku, kas mums ir kā, kā piemērs. Un, protams, situācija ir, ir dramatiska, bet viņš pārstāv daudzus, kas cīnās un kas, kas cieš. Un šodien, 10. decembrī, mums ir 70. tātad cilvēktiesību deklarācijas gada diena. Un mēs jūs sveicam šeit kā Oļega Sencova pārstāvi. Sirsnīgi sveicam tieši šajā zīmīgajā dienā Eiropas parlamentā. Eiropas Savienības un parlamenta delegācija, tad attiecībām ar, ar Krieviju, ir uh, lepna un uh, priecīga par to, ka šajā īpašajā sanāksmē ar jums uh, varam kopā piedalīties un uh, skatīt jūs vaigā un, un, un, un jūs, es saku, kā piemērs. Nu, šajā īpašajā sanāksmē mēs vēlamies pagodināt Oļega Sensava drosmi. Viņš pats nav klāt, bet jūs šeit viņa vārdā pārstāvējat tik daudz citus Ukrainas valsts piedarīgos, kas pēc uh, netaisnām tiesas prāvām Krievijā ir nonākuši Krievijas cietumos. Un uh, īpaši smagos apstākļos. Uh, Vēski nepa, nepamatot apvainot. Un, un šeit kopā ar saviem kolēģiem un kolēģiem mēs mēģinām celt, būvēt tiltus ar Krieviju mūsu paredzētajā atvēlētajā uh, kontekstā, bet arī mums ir savas sarkanās līnijas. Uh, Un eh, sevišķi Eiropa parlamentam ir konkrētas sarkanās līnijas un eh, cilvēktiesība aizsardzība un eh, pamata brīvību ievērošana ir tieši šādas sarkanās līnijas. Tās ir pamatvērtības, kas mums ārkārtīgi svarīgas. Mēs esam globāli spēlētāji ar pastāvīgu vietu um, drošības padomē ANO un tāpat arī Eiropas padomē Strasbūrā, un Krievijai līdz ar to vajadzētu īpaši nu, ievērot cilvēktiesības un pam pamatiesības. Un, uh, mēs uh, nedrīkstam um, ignorēt uh, nevienu no pārkāpumiem. Un šeit nelegāla anektētā uh, Krīma situācija nu, tur uh, nemainās, kā jūs ziniet. Pat arī uh, situācija Donbasā uh, turpina eskalēties un, un Minskas vienošanās netiek pildīta. Turklāt, uh, pateicoties Krievijas militāristu bezatbildīgai uh, agres, agresijai, uh, tagad mēs redzam arī situācijas eskalēšanos Melnajā jūrā, un um, tas, protams, apdraud visa kontinenta stabilitāti ir nepieciešams atjaunot Ukra Ukrainas uh, teritoriālo integritāti, tas ir um, izšķiroši svarīgi. Un uh, mēs jums varam solīt to, ka turpmāk cilvēktiesību un pamata brīvību pasliktināšanos Krievijā um, uh, alaši uh, kritizēsim. Tas, ka tiek aizturēti mēdī pārstāvi, cilvēktiesību organizāciju pārstāvi, kultūras pārstāvi. Un uh, um, uzskatām, ka situācija Krievijā var novest pie uh, aizvien turpmākas sociālos uh, eskalācijas. Un uh, Krievijas propaganda turpina sabiedrības polarizēšanu. Oļeks Sensovs um, mums ir kā simbols. Kā simbols uh, daudziem uh, nepatiesi apvainotiem un notiesātiem. Mēs ceram, protams, ka viņi tiks atbrīvoti. Viņam ir tiesības brīvi paust savu viedokli, kā, kā ukrainietim, ražot savus mākslas darbus, vai varētu dzīvot bez bailēm, bez vajāšanām. Jo katrā ziņā izpausmes brīvība nepazīst cietumu. Paldies, ka ieradāties un lūdzu sveiciet, eh, sveiciet no mums Aleksu Sensovu un viņa dombiedrus. Thank you, Otmar Karas. And... Paldies, Karas kungs, un tālāk Rebeka Hāmsa, kas ir Runesta parlamentāras asamblējas eh, priekšsētāja vietniece. Runesta ir eh, organizācija, kas um, palīdz sadarboties ar dažām prometiem ostrām Eiropas. Paldies, uh, Makalister kungs. Uh, arī es izteikšos vāciski. Esmu priecīgi, ka kolēģi vidū ir um, liela vienprātība attiecībā uz to, kas ir pelnījis uh, Sahara balvu šogad, Oļeks Sensovs, un es uzskatu, ka šī vienprātība uzsvarīja to, ka, ka um, Oļeks eh, Sensovs eh, um, ar savu bada streiku ir eh, pierādījis savu drosmi, un, un viņa māsīca Kapla, Kaplāns kundze um, mums šoreiz reiz apliecināja, ka Oļeks vēlējās uh, nodarboties ar, ar, ar kīnā, uzņemt uh, filmas, bet uzņemt filmas brīvībā savā mm, dzimtenē Krimā. Un, uh, 14. gadā viņš tika aizturēts kā, kā aktīvists. Un 14. Eh, gadā arī sākās Krievijas eh, okupācija Krimā. Ilgāku laiku Natālija un citi ir cīnījušies par Oļega brīvību. Un eh, svarīgākā vēlme, ko es vēlos uzsvērt šodien, ir, ir tā, ka es um, neatsakos no idejas, ka kolēģis varētu tikt uh, atbrīvots. Un es uh, uz, uzskatu, ka mūsu piešķirtā balva, protams, uh, tā, tā nav, nav kaut kāda cena tā sacīt, bet, bet cerams, ka tā sekmēs arī to, ka viņš pēc iespējas drīzāk varēs arī baudīt brīvību. Vēlos arī uzsvērt, ka Oļiks Sensovs, protams, nepārstāv tikai sevi vienu. Oļiks Sensovs labprāt turpinātu uzņemt filmas, bet uh, Bet, eh, kā to zina žurnālisti no Kievas un Donbassas un, un Krimas, kas, eh, kas eh, vēlas, kas turpinās strādāt kā žurnālisti, tāpat, tāpat, piemēram, zemnieki Ukrainā vēlas palikt, zemnieki, tur, tur kur tie to, ar to varētu nodarboties, bet pārliek daudzi Ukraiņi ir nonākuši Krievijas cietumos, un šī balva, ko Lieksensovs no, pas, no savas puses arī uzsvērs, viņa balva, kā arī, kā arī viņa bāda streiks, ir vērsta uz to, lai atbrīvotu visus. Un šī balva pienāks ne tikai viņiem, bet visiem tiem, kas smo Krievijas cietumos nepamatot notiesāti. Paldies, ka ieradāties, Kaplāns kundze. Paldies, Rebeka Hamsa, par draudzīgajiem un skaidriem vārdiem. Un tagad, kolēģi, es labprāt uzklausītu politisko grupu pārstāvis. Vēlos jūs eh, izteikties lakoniski, jo vēlamies studēt arī Kaplāns kundzes komentārus. Tautas patīs vārdā Kokonkungs. Paldies, eh, priekšstādātāji! Sirsnīgs veicu Kaplēns kundze mūsu vidū, kā arī cit, tātad pārējo šī gada Sahara balvas nominantu pārstāvis. Aleksandrs ir šī gada laureāts. Es kopā ar Mihailu Gālēru ierosināju Sensova kunga kandidatūru mūsu politiskajā grupā. Un šodien esmu lepns, ka mums izdevies eh, arī panākt mūsu kandidāta uzvaru. Un eh, pateicos arī citu kolēģu atbalstam. Sensova kungs eh, ir pelnījis savu balvu tādēļ, ka viņš ir Ehm, Miepilnā veidā protestēja pret Krievijas ehm, Krimas tātad aneksiju, kā arī pret visiem politiskiem ieslodzītiem Krievijam. Oļegs Sensovs ehm, viens cēlās kājās un stājās pretī nepatiesai tātad ties, tiesiskuma sistēmai. Viņš apliecināja to, ka ir gatavs uz lieliem upuriem, 154 dienas ilga viņa badastreiks. Un um, šādu radikālu soli viņš spēra tādēļ, lai viņa balss tiktu saklausīta. Un lai pasaule saprastu, uz ko cilvēks ir gatavs dēļ patiesības un demokrātijas. Un viņa balss tika saklausīta. Šodien esam šeit, uh, lai to um, pagodinātu. Viņš kļūst par sirdsapziņas uh, gūstekni, par uh, cilvēku, kas cīnās par vārda brīvību. Mēs ticam, ka šīs eh, vērtības ir pārākas par eh, brutālu spēku un eh, krāpšanas. Tādēļ esam pārliecināti, ka esam izvēlējušies pareizo kandidatūru Saharova balvai. Oļegs Sensors ir nevainīgs cilvēks, kurš joprojām smog cietumā. Nedrīkstam ciest klusu. Mums ir jābūt uh, uzticīgiem saviem, savai pārliecībai. Un pamatiesības, tiesiskums un vārda brīvība ir augstākās vērtības. Tieši vārda brīvība, domas brīvība ir e, ļaunākais e, diktatoru murgs, ļaunākais autoritāro režīmu murgs. Tas e, neļauj viņam kontrolēt cilvēkus. Tas ir iedarbīgs un reizēm pat arī vienīgais ierocis, kas šo cilvēku rokās. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka brīvība un cerība mirst klusumā. Nāku no bijušās Čehoslovākijas. Mums vairāk kā 20 gadus mums te atradās padomu karaspēks, ko sauc par pagaidu stāvokli tajā laikā. Un tādēļ Sensava kunga nominācijas uzskatu kā um, atziņu tām visām tām balsīm, kas ir gatavas celties pret, uh, ne, pret, pret uh, uh pārdarījumiem. Mums ir uh, jāpakodien šīs balsis. Tomēr man šo, šo, šodien esmu divējādos, tā teikt, prātos, jo Sensela kunga vārds parādīsies mūsu Saharova balvas laureāta sarakstā. Un nu, tomēr pats viņš joprojām atrodas eh, cietumā, un lēģi arī Krievijā, viņa veselība eh, kļūst aizvien vājāk. Nominācijas sākumā mums bija zināmas cerības, ka varbūt pats personīgi varēšu viņu satikt šīs ceremonijas laikā. Diemžēl tas uh, nenotiks. Vēlos novēlēt viņam, lai viņam netrūkst spēka, lai viņš uh, paliek pie savas pārliecības. Uh, lai viņam pieturās labu veselību, un uh, viņš noteikti nebūs viens savā cīņā pret uh, netaisnību. Paldies! Thank you! Paldies, Edvard Kukan! Kaplāns kungs vēlēs papildināt, ka pagājušo nedēļu Kukāna kungs organizēja dokumentālas filmas noskatīšanos. Tātad uh, filmas tiesa noskatīšanos Briselē. Pats apmeklēju šo seansu un jāsaka, ka filma bija diezgan iespaidīga tiešām. Uh, Mēs esam ļoti tāds daudzveidīgs parlaments, mums ir astoņas politiskās grupas, un tādēļ došu vārdu katras politiskās grupas pārstāvim, un tādēļ nākamais sociāldemokrātu vārdā eh, Raifostas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji, un eh, labu vakaru, Kaplāns kundze. Sveicam jūs eh, šeit, Eiropa parlamentā. Priecājamies, ka jūs šeit pārstāvat Olegu Sensovu, kā viņa māsīts. Esam pagodināti, ka Esiet šeit mūsu vidū. Sociāla demokrāta grupas vārdā es arī vēlos uh, sveikt arī, uh, arī abu pārējo finālistu pārstāvis, deviņu NVO pārstāvis, kas klāba migrantu dzīvības vidusjūrā, kā arī Nasara Zaki uh, vecākus. Visi kandidāti, protams, ir apliecinājuši savu, savu drosmi un, un apņēmību gatavība aizstāvēt cilvēktiesības, eh, izrādīt solidaritāti. Bet uh, Aleks Sensors, rakstnieks, uh, režisors, uh, politisks aktīvists, uh, kas uh, nepanā veidā izmantoja savu mākslu, lai, lai kritizētu Krieviju 2014. gadā par nelegālo Krimas pussalas aneksiju un cilvēktiesību pārkāpumiem pret uh, Krimas tatāriem. Dārgie kolēģi, Oļegs mūsu eh, acīs pārstāv simbolizē eh, drosmi un apņēmību. Un vienlaikus arī cīņu pret uh, apspiestību, cīņu par uh, vārdu brīvību. Atbilstoši ANO vispārīgai cilvēktiesību deklarācijai, vārda brīvība ir uh, katras personas uh, tiesības, tad uh, paust savu viedokli bez uh, apdraudējuma, tāpat arī saņemt objektīvu informāciju un paust uh, savu viedokli jebkurā formā un bez robežām. Vārda brīvības neievērošana, ko piekop uh, Krievijas federācija, ir novedusi uh, Oļegu cietumā. Šādi cilvēki mums ir nepieciešami. Tad, tad mākslinieki, rakstnieki, kinorežisori, fotogrāfi, cilvēktiesība aizstāvi un cilvēku uz ielām, kas uh, liecina par cilvēktiesību pārkāpumiem un kas palīdz mums aizsargāt demokrātiju visur pasaulē, kas aizvien vairāk tiek apdraudēta visur pasaulē, tā skaitā arī Eiropas Savienībā. Cerēsim, ka Olegam piešķirtā Saharova balva par vārdu brīvību būs kā mūsu man drošs sauciens Krievijas federācija prezidentam Putinam lai tas uh, atbrīvotu ne, ne tikai Oļegu Sensovu, bet arī 17 citus uh, tātad cietumniekus. Citējuši Orvēlu, kurš sacīja, ja brīvība nozīmē vispār kaut ko, jebko, tad tās ir cilvēkas, uh, tad, tad tiesības cilvēkiem teikt to, ko viņi nevēlas dzirdēt. Savas grupas vārdā lūdzu, kaplēns kundzei nododiet visus mūsu visniegākos sveicienus jūsu brālēniem un pārliecināt viņu, ka mēs turpinām cienīties par viņa atbrīvošanu, un ne tikai viņa, bet visu pārējo Ukrainas sporta ieslodzīto atbrīvošanu. Paldies! Paldies, Postas kundzei! ECR grupas pārstāvjus neredzu. Vai tomēr jā, jā, atvainojos, ļoti atvainojos. Nu, tik tālu pa labi es nekad neskatos. Atvainojos, ne, ierados ar nokavēšanos, tā tādēļ apsēdos tepat stūrītī. Uh, runāšu nīderlandiešu valodā. Es neesmu sagatavojies, bet uh, gribētu teikt, ka EKR grupa arī atbalstīja Olega Sencova kandidatūru, un mēs allaž esam atbalstījuši arī Ukrainu, un uh, pa, to turpināsim darīt Ukrainas cīņā par neatkarību un vienotību. Par uh, tās teritorijas nedalāmību. ne, vienu nedrīkst ieslodzīt cietumā viņa politiskās pārliecības vai savas idejas paušanas dēļ. Un uh, vēl jo mazāk, ja tas uh, notiek balstoties uz safabricētiem pierādījumiem. Esam noraizējušies par Olega Sencova veselību un arī apzināmies, uh, ka viņš patiesībā ir tik ļoti cīnījies par visiem citiem politieslodzītajiem, nemaz tik ļoti nerūpējoties pats par sevi. Tas ir ļoti pašaizliedzīgi. Šīs Saharava balvas piešķiršana ir ārkārtīgi svarīga. Mēs turpinām šādus cilvēkus izcelt un neaizmirstam viņus, tāpat kā arī ne Olegu Sencovu, ne visus citus um, Ukrainas politi ieslodzītos. Tas ir ļoti būtisks šī parlamenta raidīts signāls, it sevišķi tādos laikos, eh, kad autoritāri režīmi visā pasaulē eh, pieauga apmērā. Kaplāns kundze, arī no manas puses nododiet savam brālēnam eh, visa laba vēlējumus, lai viņš veseļojas un tāpat pasveiciniet visus, kas netaisnīgi ievietot cietumos. Paldies! Demesmakera kungam un tagad Alde grupa Jā, liberāļi arī ir šeit pārstāvēt Ostrēvičus kungs. Honorable cheers. Godātie priekšstādētāji, dārgā Natālija, cienījamie nominanti, kandidāti, pārstāvi, kolēģi. Šī gada Saharova balvas mm, piešķiršana šokējoši simboliska. Šie simboli mums eh, vēsta par to, cik bēdīga cīņa par brīvību, cik tā bija padomu laikā, un cik tā joprojām ir saspringta un bēdīga Krievijā pat labam. Joprojām. Tieši pirms 30 gadiem, 1988. gadā, tika piešķirta pirmā Saharova balva, tā tika piešķirta Nelsonam Mandelam un uh, Anatolijam Marčenko. Tad pēc, pēc nāves. Mūsu kolēģis Lamārs Broks piedalījās šajā ceremonijā pirms 30 gadiem. Anatolijas Mačenko bija Maskavas Helsinku grupas līdzpriekšsādātājs. Viņš tiek atzīts par pirmo politieslodzīto padomu savienībā. Saskaņā paša Saharova kungs sacīto Mačenko bija pirmais, kurš izteicās un rakstīja par eh, posta Staļina laikmeta gulagu nometnēm. Par to viņš 20 eh, gadus eh, smaka padomu eh, cietumos un deportā tad nometnēs 20 gadus. Kolēģi, šodien mēs piešķirsim Saharovā balvu pirmiem politieslocītiem Putina Krievijā, Oļigam Sencovam. Viņš gan nebūs pirmais, bet, paldies Dievam, viņš joprojām vēl ir dzīvs, atšķirībā no Mačakonkunga. Un um, par to mēs varam būt uh, pateicīgi. Šī korelācija starp posta, Staļina, PSRS un Putina Krieviju ir tiešām šokējoša. Oļegs ir ārkārtējs uh, drosmes uh, simbols. Viņš ir brīvs uh, cilvēks, brīvs pilsonis, kurš aizstāv demokrātiskos ideālus un tiesības. Sākumā viņš to darīja Maidāna laukumā, pēc tam Krimā savā dzimtenē. Un viņš turpina savu cīņu pat uh, cietumā, kā mēs to nu pat dzirdējām no Natālijas. Un viņš cīnās ne tikai par sevi vien, viņš cīnās um, visu Ukrainas politieslodzīto vārdā, kas pat labāk smok uh, cietumos Putina režīma uh, tad, uh, naidīgā vidē. Gluži kā pēc Staļina laikā cena par Sahara balvas uh, saņemšanu ir 20 gadi cietumā Sibīrijā, Ziemeļos. Esmu vairāk nekā pārliecināts, ka, ka šāds eh, simbolisms eh, tika pie, piešķirts eh, sensualitātei Kremlī ar ļoti skaidru un cīnisku vēstījumu. Dāmas un kungi, Oļegs Sensors ir drosmīgs un pašaizlaidzīgs cīņas simbols pret 21. gadsimta agresiju un šovinismu pret uh, okupāciju un aneksiju. Un nu, viņš uh, simbolizē cīņu par uh, uh, tiesībām un brīvībām, kas izriet no vispārīgās cilvēktiesību deklarācijas. Es patiesi ceru, ka viņa piemērs mums kalpos kā uzmundrinājums, kas ir tik ļoti nepieciešams visiem brīvi mīlošiem cilvēkiem gan Krievijā, gan okupētajā Krimā. Un es vienlīdz ceru, ka tas rosinās arī mūsu politiķus, kas pārstāv brīvo pasauli, Um, Atcerieties, ka nedrīkstam izsēdus kompromisiem aizstāvot uh, patiesību un brīvību, lai apstādinātu tādas režīmas kā tas, kas pat labāk valda Kremlī. Tas ir mazākais, ko mēs varam darīt, lai atbalstītu Oļegu. Mums ir jāturpina pieprasīt uh, tas, lai nekavēties tik atbrīvot 70 valsts ieslodzītie un 24 ukraiņu jūrnieki, kurus nesen aizturēja Krievu militāristi vidusjūrā. Vispēcot, es tiešām ceru, ka agrāk vai vēlāk iestāsies laiks, kad Oļegs būs brīvs. Un mēs varēsim viņu personīgi sveikt šeit, šajā mājā. Tiešām uz to ceru. Paldies! Thank you, Petras. Would a representative... Paldies, Petras no Zaļo. Grupas kāds vēlētos izteikties, lūdzu. Jā, ja, Frau Kaplan. Hab... Kaplans kundze laipni lūgt Eiropas parlamentā. Es uh, Oļegu Sencovu personīgi nepazīstu, man nekad nav bijis iespējas apmeklēt Ukrainu, bet uh, tas patiešām ir ļoti iespaidīgi, ka cilvēki, kas uh, ir tik ļoti apspiesti, kas ir ieslodzīti, uh, turpina cīnīties par tiem, kas atrodas ārpusē. Eh, viņi turpina eh, saskatīt eh, to netaisnību, kas tiek nodarīta citiem un nedomā tikai paši par savām ciešanām. Mēs dzīvojam aizvien nestabilākos laikos diktatori un diktatūru valdības, kas nereti tiek pie varas demokrātisku vēlēšanu rezultātā, kļūst aizvien izplatītākas. Un tas ir aizvien pārsteidzošāk, ka ir cilvēki, kas nebaidās runāt par demokrātiju un brīvību, cīnīties par šīm vērtībām, nebaidās teikt, ko viņi domā, un uh, vienmēr ļoti noteikti, bet mierīgi uh, aizstāv savu pārliecību. Es Eiropas parlamentā strādāju četrā ar pusgadus gadus un vienmēr bija ļoti grūti e, atlasīt e, piemērotos kandidātus Sakaro balvai. Un nekad neesmu redzējis nevienu, kas nebūtu šo balvu pelnījis. Un aizvien mani iedrošina tas, ka ir tik daudz cilvēku, kas e, neļauj um, sevi novest no ieņemtā kursa, vai nu tā būtu valdība, vai militāristi, vai kāds cits. Viņi turpina nenogurstoši iet pa savu ceļu. Tas mūsos raisa cerību, gan raugoties nākotnē, gan arī domājot par mūsu demokrātiju. Es ceru, ka Oļegs tiks izlaists no cietuma, es to novēlu viņam no visas sirds, es ceru, ka viņš arī varēs pilnībā atveseļoties un tāpat arī visiem pārējiem, kas bija šajā Saharau balvas sarakstā, uh, Novēlu nezaudēt drosmi un pašpaļāvību turpināt iesākto ceļu. Tas allaž ir grūti, bet ir tik daudz cilvēku, kas uh, cīnās par to visu. Ir tik daudz cilvēku, kas nedomā par savu labklājību un labsajūtu, bet domā par problēmām un mēģina padarīt kaut ko lielāku sabiedrības labā. Paldies un nododiet sirsnīgs sveiciens Olegam. Es ceru, ka viņš uh, varēs šo ieslodzījumu pārdzīvot. Paldies, kolēģi! Goja grupa šeit nav pārstāvēta, tāpat kā EFDD un ENF grupas. Kurš vēl vēlētos izteikties? Mihāls Gālers grib izteikties, tad došu vārdu viņam un pēc tam kā plāns kundzei. Lūdzu, Mihēl. Paldies, Kaplāns kundze, laipni lūgti. Es laipni lūdzu šeit arī otrās un trešās vietas ieguvējus. Es negribu atkārtot visu to, ko teica kolēģi, man ir daži īsi jautājumi. Varbūt jūs varētu paskaidrot, kā Oļeks uzzināja, ka viņam ir piešķirta šī balva, un gribēju pavaicāt, vai kaut kā šajā soda izciešanas nometnē ir attiek, mainījusies attieksme pret viņu, vai tā ir uzlabojusies, vai tieši pretēji pasliktinājusies, vai citi ieslodzīties zina, ka viņš šādu balvu ir saņēmis un vai izrāda viņam solidaritāti šajā jomā. Un kas notiek uh, Krievijas uh, uh, sabiedriskajā domā? Kas tiek uh, teikts par Olegu Soncovu? Uh, ko cilvēki par viņu domā, vai cilvēku tiesība aktīvisti par viņu runā, un vai ir domāts par kādām iniciatīvām Krievijā parūpēties uh, par Olega Sencova atbrīvošanu. Vai jūs esat uh, pilnīgi viena, vai Krievijā jūs kāds atbalsta? Protams, Ukrainā uh, neapšaubāmi par to tiek runāts, bet varbūt, ka arī uh, Krievijā var kaut kādu spiedienu izdarīt. Un ko jūs sagaidāt no mums, no mūsu valdībām? Tie ir mani jautājumi. Paldies! Dank, Mihail Gala, für diese sehr präzisen Fragen. Paldies Gāler kungām par tik precīziem jautājumiem. Vai vēl kāds vēlētos runāt? Nē. Kaplāns kundze, jūs uh, dzirdējāt, ko domā kolēģi, jums tika uzdot jautājumu, tagad ar prieku uzklausīsim jūsu atbildes. А, nu, что касаемо самого Олега, да, он восстанавливается. Ja runājam par Olegu, viņš ir sācis uh, atveseļoties, uh, Un e, būtu melīgi teikt, ka viņš tagad, e, ka viņa veselības stāvoklis pasliktinās pēc bada streika e, beigšanas. Viņš ir sācis nedaudz atkopties, bet neatkarīgi ārsti viņam netiek pielaisti, tātad mēs nezinām pilnīgi neko, kas ar viņu notiek. Tātad viņa, tas, ko viņš saka, tā informācija, ko viņam sniedz cietuma ārsti, tas ir vienīgais, ko mēs varam uzzināt un arī pēdējo sūtījumu viņš nesaņēma no ģimenes. Kādreiz, piemēram, nevarēja nodot sūtījumu smagāku par 20 kg un varēja to nodot tikai reizi 3 mēnešos. Mēs nosūtījām precīzi 20 kg, bet cietuma administrācija pateica, ka uh, paciņa ir smagāka, lai gan tā svēra precīzi 20 kg, un mēs to arī nesaņēmām atpakaļ. Uh, Mēs vienkārši elementāras sadzīves lietas viņam nosūtījām, nu kaut vai siltas zeķes, lai viņš šajos apstākļos varētu ērtāk justies. Mēs par to cīnīsimies, un šādu sadzīves problēmu ir pietiekami daudz, nu, un mēs pat vairs par tām ikdienā neaizdomājamies. Ja runājam par Krievijas tiesību sargājušiem orgāniem, jā, es nezinu, ja mēs runājam par citiem. Um, uh, <clears throat> cilvēktiesība aizstāvi, jā, viņi arī ir šajā nometnē. Es pati Krievijā nevarēju izturēt ilgi, es gan esmu krieviete pēc pases, un šie cilvēki cīnās par visu uh, politiju ieslodzīto un cilvēktiesību aizstāvi interesēm, ne tikai par Ukraiņiem. Ir, piemēram, tādi individuāli piketi arī pie prezidenta administratīvajām ēkām. bet tādi masu protesti, tos nav iespējams sarīkot, nav iespējams, mob... nu, tas cilvēks var vienkārši pataisno novest cietumā. Jā, bet uh, cilvēktiesība aizstāvi turpina cīnīties. Tagad viņi cīnās par to, lai Oļeks varētu saņemt savu sūtījumu no ģimenes. Cilvēks, kas ir ieslodzīts tādos apstākļos, tādu ziemeļos, arī šādas elementāras lietas viņam ir ļoti svarīgas. Protams, ka es vēlos, lai Oļega atbrīvot atbildot jūsu jautājumu. Citādi tam visam nebūtu nekādas jēgas. Es ceru, ka mēs varēsim uh, atrast uh, pareizos, pareizās sviras, ko iedarbināt, lai izdarītu spiedienu uz Krievijas cāru, mēģinot viņam likt saprast, ka turēt, uh, turpināt turēt Seņcovu četrās sienās nav pievilcīgi ne viņam, nevienam citam. Visā bada streika laikā Oļegs, nu, burtiski mani nokaitināja. Uh, viņš bija apvainojies, viņš taču pieprasīja, lai atbild, atbrīvo no ieslodzījuma visus politieslodzītos, bet uh, patiesībā visu laiku tika runāts par viņu, un tas viņu aizskaitināja. Viņš uzskata, ka ir jāpievērš uzmanība visiem individiem, un nevajag viņu tā teikt uz piedestālu uzlikt. Spēcība. Paldies! Kolēģi, vēl ir kādi jautājumi, komentāri no jūsu puses? Nē. Tad došu vārdu Kristianam Predam. Viņš ir cilvēktiesība apakškomitejas Priekšsēdētāja vietnieks aizvieto pancērī kungu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Ja man vajadzētu noslēgt šo tikšanos, ko organizēja AFET komiteja, attīstības komiteja un DROA apakškomiteja, piedaloties delegācijām attiecībām ar Ukrainu un Ukrainu sadarbībai. Vai viss kārtībā? Jā, jā, jāpiespiež vienkārši podziņu, un jūs visi dzirdēsiet, saka runātājs. Attiecībām ar Krieviju. Daži vārdi tikai no manas puses. Atgādinot ka mēs tagad svinam pat šodien, 10. decembrī, šajā datumā ANO cilvēktiesību deklarācijas 70. gada dienu. Un pat ir vesela nedēļa atvēlēta, lai godinātu šo gadskārtu. Un jāsaka, ka šī deklarācija ir universāla, tā attiecas uz pilnīgi visiem Citreiz tiek teikts, ka šīs deklarācijas ir deklarācijas, kas skar tikai Eiropu vai kaut kādas Eiropas daļas. Un ka uz mums tas neatiec, nu, un tāpēc pie mums situācija ir tāda nedaudz vaļīgāka. Vismaz reizi gadā vajag atgādināt, ka šī deklarācija ir universāla. Tā nav Eiropas deklarācija vai kaut kas cits. Tā neatiecas tikai uz vienu atsevišķu teritoriju vai atsevišķu sabiedrību. Un pirms dažām stundām bija arī uh, bēdīgs uh, gadījums uh, Ludmils Aleksejevs nav. Viņa 2009. gadā saņēma Saharau balvu kā organizācijas memoriāla darbiniece. Viņa bija viena no pazīstamākajām eh, padomju disidentēm savulaik, jau 60. gadu vidū. Un viņa toreiz aizstāvēja rakstniekus Juriju Daņielu un Andreju Siņāvski, Viņa eh, vairāk kā 50 gadus eh, jau cīnījās par šo cilvēku brīvību un tiesībām eh, mākslinieciski izpausties. Šajā kontekstā es gribu teikt, ka Oļegs Sencovs, tāpat kā Ludmila Aleksejeva un arī Andrejs Saharovs, ir komunisma upuris. Tas, ko piedzīvojam Krievijā, tagad ir komunisma režīma beigu sekas. Tieši tādēļ uh, um, Sahara balvas laureāts ir cietumā. Komunisms, diemžēl, nav beigts, un šī cīņa par brīvību turpinās. Ir cilvēki, kas šo stafetes kociņu ir pārņēmuši un turpina to nest tālāk, cīnoties pret komunismu. Arī šī nesenā agresija pret um, Ukrainu. Melnā jūra šķiet tad nav brīva jūra. Jā, ļoti bieži tiek runāts par vidusjūru, jo vidusjūru tagad uh, šķērso cilvēki, kas vēlas brīvību, kas cer uz brīvību bet eh, Melnajā jūrā ir ļoti milzīgs interešu konflikts. Un Oļeksu Sencovu mēs godinām ar Sakarava balvu, jo viņš tāpat kā Ludmila Aleksējeva un citi uh, iepriekšējo komunismu režīmu pilsoņi cīnās par brīvību. Šī cīņa nav beigusies, un es uzskatu, ka tā turpināsies, kamēr vien pie varas būs autoritāri līderi. Turpināsim uh, saglabāt cerību un raugoties vai nu uz uh, vidusjūru vai melno jūru, atcerēsimies brīvību, cīņu par brīvību, tieksmi pēc brīvības. Uh, tas ir viens no būtiskākajiem uh, uzdevumiem mūsdienās. Paldies jums!